arī uh, zilā, uh, tātad zilās karts jautājumu var um, pieteikties uh, gan elektroniski, gan parastajā veidā. Komisārs ir ieradies no padomas un tagad došu viņam vārdu savai ievadrunai. Priekšsādātāji, godātie deputāti! Esmu tiešām pateicīgs par to, ka man ir šī iespēja šodien jūs uzrunāt par uh, tuvo austrumu miera procesu. Šis jautājums ir fundamentāli strateģiski svarīgs Eiropas Savienībai. Parāk ilgi esam uh, bijuši spiesti noraudzīties uz konfliktu, kas ir uh, radījis nebeidzamas ciešanas uh, paudzēm palestīniešu un izrēļu. Uh, aizvien eh, smagākā situācija uz vietas, tā skaitā vārdarbību, terorismu un eh, apmetņu paplašināšanu, kas ir nelegāli starp citu, un eh, tagadējās okupācijas sekas ir sagrāvušas cerības abās pusēs un samazinājušas divu valstu risinājuma īstenojamību. Ir bijuši centieni ilgus gadus konfliktu risināt, un, uh, un kā nesen man tika teikts, uh, nav ne miers, ne process šajā miera procesā. Uh, Un pēdējos gados mēs no Eiropas Savienības puses eh, esam varbūt bijuši vienīgais spēlētājs, kas eh, kaut ko ir centušies darīt. Mēs esam centušies eh, panākt sarunu ceļā divu valstu risinājumu, balstoties uz starptautiski pieņemtajiem parametriem saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Tas nozīmē, divu valstu risinājumu balstoties uz padomu secinājumos noteiktajiem uh, Mm, parametriem 2014. gadā padome to pieņēma. Un eh, Palestīnas eh, vēlme eh, veidot savu valsti, un 67. gadā sākās okupācija, un tas joprojām viss vēl nav atrisināts. Mūsu vīzija, mūsu Eiropas vīzija ir tāda pragmātiska un principiāla. Tā atspoguļo mūsu uh, Uh, kā Eiropiešu uh, plašāko pieķeršanos uz noteikumiem balstītai starptautiskai kārtībai. Mēs darbojamies uh, šajā vietā un cenšamies veidot nākotnē palestīniešu valsti. 2018. gadā apmēram 600 miljonus Eiropas Savienība un dalība valstis sniedza palīdzībā palestīniešiem. Es savā uh, uh, uzklausīšanā jau to minēju, ka tas ir apmēram uh, pusotras miljonas dienā, bet uh, kur tad esam nonākuši? Es uzskatu, ka joprojām vēl ir iespējams risinājums, ja abas puses atsāks uh, tādas nopietnas sarunas. Startautiskais atbalsts šādām sarunām, protams, būs izšķirīgi svarīgs, lai tās būtu veiksmīgas. Šajā kontekstā konkrētu priekšlikumu iesniegšana, kā piemēram ANO uh, priekšlikumi, tas varētu būt noderīgi gan kā katalizators uh, dziļākām pārdomām par tālāko ceļu, tālāko rīcību, un tas eh, potenciāli varētu būt veids, kā atsākt tādu sarunu procesu, kas pārāk ilgi ir bijis strupceļā, iestrēdz strupceļā. Bet, kā jau es teicu, priekšlikumi, kas tika iesniegti pirms divām nedēļām, um, apšauba starptautiski pieņemtos parametrus un ir uh, Eh, grūti um, iedomāties, kā šī iniciatīva varētu atgriezt, atvest atpakaļ abas puses pie sarunu galda. 25 no 27 dalībvalstīm ārlietu padomē atbalstīja šo secinājumu. Divas bija pret. Tātad tas nebija vienbalsīgs padoms lēmums, un to es tā arī nevaru prezentēt, bet uh, tomēr to uh, uzsveru, kā augstā pārstāvja paziņojumu un atkārtoju to šeit. Pagājušajā nedēļā es biju Vašingtonā, ļoti aktīvi runāju ar uh, ārlietu politikas uh, atbildīgiem ASV valdībā. Un, uh, es arī runāju par eh, šo jautājumu ar saviem sarunu partneriem. Mums ir jāuzdod sev jautājums, vai šis plāns var būt par pamatu progresam vai nē. Mums ir eh, jāzina, vai paši priekšlikumi tiešām ir eh, tādi, par kuriem jau var sākt diskutēt, vai tas ir sākuma punkts vai jau gatavs rezultāts. Uh, No Eiropas Savienības puses mūsu pozīcija ir skaidra. Mēs esam gatavi strādāt ar starptautisko sabiedrību, lai atdzīvinātu politisko procesu saskaņā ar eh, starptautisko likumdošanu, kas nodrošina vienādas tiesības abām pusēm un ir pieņemams abām pusēm. Paldies par uzmanību un uh, ar prieku gaidu šīs būtiskās eh, diskusijas, kas noteikti sekos. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Borel Fontēlēs tagad eh, Asima Kopulu kundze pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Borela kungs, jūs teicāt, ka ASV tuvo austrumu miera plāns balstās uz starptautiski pieņemtiem parametriem. Jūs arī um, diezgan skārbi izteicāties uh, sākumā uh, Eh, teicāt, ka ja šis plāns eh, tiktu eh, pieņemts, tad tas tiktu apšaubīts. Un um, tas, protams, noved pie tā, ka Izraēlas uh, draugi teica, ka es loma pieru procesā tādēļ varētu tikt minimizēta. Un uh, prezidenta Trumpa plāns tiek saukts arī par konspirāciju. Es nedomāju, ka ir pamatoti uh, sagaidīt, ka jebkura puse varētu šo priekšlikumu uztvērt ar kaut kādu entuziasmu, bet es gribētu tomēr optimistiski raudzīties uz šo jautājumu. Tātad šis plāns varbūt varētu balsu, bal, kalpot kā uh, nopietnu sarunu atsākšanas uh, iemesls, ņemot vērā, ka būs jāpiekāpjas diezgan sāpīgi, jāpiekāpjas no abām pusēm. Un šis ir jūsu brīdis, kad mirdzēt, Borel kungs. Uh, Eiropa varbūt varētu uzņemties tādu redzamāku, aktīvāku lomu, kā godīga starpnieka lomu, panākot eh, taisnīgu un ilgstošu mieru, eh, izmantojot šo plānu kā izejas punktu, lai uzsāktu eh, tādas tiešām saturiskas un būtiskas sarunas. Paldies! Paldies, Asima Kopulū kundze. Tagad pusotra minūte Pīrī kundzei lūdzu. Paldies priekšsādātāju kolēģi, godātais augstā pārstāvi kungs. Mēs nezinām, kas ir šis uh, gadsimta darījums, ko piedāvā Trumps. Uh, Tas ir vienpusējs, nelegāls un ar nolūku provokatīvs, bet tas noteikti nav tāds uh, patiess mēģinājums rast risinājumu Izraēlas un Palestīnas konfliktā. Gribu teikt skaidri, sarunas starp Izraēlu un plānu Palestīnu tika pārtrauktas 2014. gadā un tās ir jāatsāk pēc iespējas drīzāk, bet tas nav tas, no, pie kā novedīs šis plāns. Šis plāns uh, neņem vērā starptautiskos notikumiem balstīto, noteikumiem balstīto kārtību, tas normalizē šīs nelegālās apmetnes, bet tas arī paver ceļu eh, Jordānas ielējas eh, aneksijai un uh, rietumkrasta 40% aneksijai, un tam būs būtiskas uh, sekas uz attiecībām ar Izraēlu, ja tas īstenosies, un tas novedīs arī pie lielākām ciešanām palestīnas iedzīvotājiem. Vienalga tāpēc, uh, ka viņu zeme tiek aneksēta, viņiem trūkst ūdens resursu vai viņi nevar kontrolēt savas robežas. Tas ir cīnisks plāns, divu labējās vārna līderu plāns. Uh, Tās ir kā pļauka sejā izrēliešiem un palestīniešiem, kuri pat tiešām grib rast risinājumu. Un tāpēc es aicinu jūs, augstā pārstāvi kungs, turpiniet atbalstīt visus centienus, kas tiešām iesaista abas puses. Izraels un Palestīnas iedzīvotājiem ir vajadzīgs paties miera plāns, un ja mēs kā Eiropieši varam tur spēlēt kon konstruktīvu lomu, tad mums to vajadzētu darīt. Paldies, Pierī kundze. Tagad pusotra minūte Valdmans kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēd. Augstais pārstāvi, dārgie kolēģi, pēdējo nedēļu laikā mm, mēs atkal saskarāmies ar Trumpu. Tā saucamais risinājums Izrēlē un Palestīnai ir visiem labumiem Izrēlē un drupatām Palestīnai. Uh, E, tas nav nekas vairāk kā vienas valsts risinājums Izrēlai e, zem e, divu valstu risinājuma um, piesaga. Attiecības ar Izraelu un Palestīnu ir tikai pasliktinājušās šādi. Un Borela kungs tādēļ Eiropas Savienībā jāspēlē svarīgu lomu. ASV pēdējo gadu gaitā ir pārlieku nostājušās Izraels pusē, un tagad ir jūsu ziņā Eiropas ticamība, kas vēl palikusi likt lietā. Lieciet lietā šo mūsu ticamību, Eiropas ticamību, lai iesaistītos uh, uh, situācijā kā godīgs brokeris, kā bezpārteisks vidutājs, lai palestīnieši varētu atgriezties pie sarunu gaitu un tādas vispār, uh, galdu un tādas vispār varētu notikt arī e, starptautiskai sabiedrībai e, būtu jādod savus ieguldījumus, vajadzētu notikt starptautiskai mieru konferencei jūsu vadībā, Borela kungs, tas būtu īstais ceļš, un mēs jūs atbalstīsim šajā ceļā. Paldies, kolēģi Valtmansa. Tagad Bonfrisko kungam vārds. Kundzei, atvainojiet. Lūdzu mikrofonu. Paldies priekšsēdē godātais augstais pārstāvi, dārgie kolēģi, šīs debates ir eh, ļoti delikātas. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāpauž skaidrs viedoklis. Īpaši Beļģija, Igaunija un Vācija, kā ANO mm, pastāvīgās drošības padomes eh, loceklis, atbalsta Franciju, un mēs arī piedzīvojām Brexitu. Uh, Un e, tādēļ mums ir jāīsteno jauna veida, tārdzīga ārpolitika. E, ņemot vērā 21. E, gadsimta si, ģeopolitisko situāciju, nav vairs runa tikai par Eiropas interesēm, par 5G, par investīcijām šajās valstīs. Lisabonas līgums prasa. Uh, mieru un drošību pasaulē veicinātu. Kas attiecas uz tuvo austrumu reģionu, es jūs aicinu galvenokārt ievērot trīs aspektus. Apdraudējums Izraels valstī kļūst aizvien stiprāks, to nevaram pieciest. Izraela ir ebreju valsts, un mums, eiropiešiem, ar, mēs ar savam saknēm arī esam ebreji, un to jūs nedrīkstat uh, piemirst eh, augstā pārstāvja kungs, jums jāparāda, kurā pusē ir Eiropa. Paldies, eh, kolēģe Bonfrisko kungs, tagad vienu minūtu kolēģis Bitikofers. Priekšsēdē, kolēģi. Izrēliešu, palestīniešu konflikta daudzi upuri ir sen uh, izmisīgi gaidījuši miera plānu Un šādam miera plānam, protams, ir jāsatur arī sāpīgas piekāpšanās, taču tādas no abām pusēm. Tam ir arī jādod drošība Izrēlai, bet arī jādod dzīvotspējīga, suverēna e, palestīniešu valsts, kas e, ir labklājīga un dzīvo plēc pie plēc ar izraeliešiem. To Trumpa kunga plāns mums nav piedāvājis, tas nav svaigs sākums, tas iztrupcējuši. Un šis tā devētais Trumpa miera plāns eh, nav vērts uz, konf, eh, uz mieru. Tas eh, konfliktu tikai paildzina, un tas pat nav sākums sarunām, tas ir drīzāk diktāts. Runājot par miera plānu, īstenībā šis plāns aneksijas Eh, eh, atbalsta. Divu valstu risinājums izskatās savādāk. Paldies, kolēģi Bitikofer. Tagad vienu minūtu kolēģis Veimers. Paldies, priekšsēdi augstais pārstāvi Boro, Borel. Jūs prasījāt, lai abas puses eh, no jauna apņemtos um, atturēties no vienpusējām darbībām, kas sāsnāt situāciju. Šis ir miera plāns, ko Izrēla, kas Izrēlā bauda plašu atbalstu, bet palestīnieši to pilnībā noraida. Tik tā labi. Bet palestīnieši pat nenosēdīsies pie sarunu galda. Daudz Palestīnas iedzīvotāji dod priekšroku vardarbībai. Pagājuši mēnesi palestīniešu nevalstiskās organizācijas pat e, atteicās mūsu eh, atbalstu nenoplūdināt eh, teroristu organizācijām. 70% eh, īstenībā atbalsta to, ko jūs saucat par blefu. Augstais pārstāv, parādiet viņiem, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna. Sakiet tūkstošreiz, nē, nē, nē. Eiropas Savienības finansējumam uh, palestīniešu teroristu uh, un pretmiera politikai. Paldies, kolēģi Vēmers. Tagad vienu minūtu kolēģis Piņēda. Paldies, priekšsēd. Netanjahu ar Trumpu saka, ka tas ir gadsimta, tā ir gadsimta vienošanās, taču tā nav vienošanās jo viena no pusēm, kas ir iesaistīts, viņi tam nepiekrīt, viņi pat nav uzklausīti, un tas ir nelegāli. Startautiskās tiesības tiek mīdītas kājām, kā arī daudzas ANO rezolūcijas. Šī vienošanās ir nelegāla, neleģitīma, un tādēļ tā arī nav pat vienošanās. Tas ir lielais gadsimta blefs. Te ir runa par to, ka tas ir kārtais mēģinājums apspiest palestīniešu tautu un uh, divus noziedzniekus atbalstīt. Borela kungs, jūs par to izteicāties un, manuprāt, pareizi es jūs ar to apsveicu. Bet tagad ir laikam pienācis brīdis, Borela kungs, no vārdiem pāriet pie darbiem. Ir jāizsakās, ir jāpauž viedoklis, bet ir reiz arī jāgādā, lai Eiropas Sanība um, ehm, iesaldētu asociācijas līgumu ar Izraelu. Paldies, Piņedas kungs, vienu minūtu runās kolēģis Mandls. Paldies, godājumais viceprezidenta, godājumais komisāri, darbie kolēģi. Katrs, ik viens spēks pasaulē eh, būs laipni gaidīts, ja tas eh, piedāvās risinājuma priekšlikumu īpaši, ja šis risinājums ir ar divu valstu eh, šo perspektīvu gal galā. Eiropas Savienība nav devusi lielu ieguldījumu ar konkrētiem piedāvājumiem. Tādēļ attieksimies konstruktīvi pret ASV piedāvājumu. Eiropas Savienība sniedz daudz attīstības atbalsta un daudz kā cita, taču nav pagātnē nekā īsta piedāvājus. Tādēļ būsim konstruktīvi. Uh, Ja kāds eh, reaģē ar vārdarbību uz risinājumu piedāvājumu, tas nav uzticams partners. Un komisāra kungs aicina jūs to ņemt vērā. Būsim konstruktīvi. Un būsim vienoti ar pro-rietumnieciskajām varām šajā pasaulē. Paldies, kolēģi Mandl! Tātad vienu minūtu kolēģis Miksers. Priekšsēd ir grūti jaunāko es mieru prānu uzskatīt par ticamu, jo tas neatbilst miera parametriem, tas neatbilst startotisko tiesību pamatprincipiem, un tas īstenībā tikai vienu no konflikta pusēm īsti var apmierināt. Lai kāda būtu šī plāna mēķi bijuši, diemžēl tas eh, tā, gandrīz nemaz nedod iespējas mieram tuvināt mūs. Palestīniešu noraidījuši šo plānu un um, tas pat varētu, varētu pat sekot jaunas uh, aneksijas, tātad tas ir ļoti kontraproduktīvi. Eiropas Sanībai tādēļ jāievēro savu uh, principu, ir jā. Uh, iestājas par startautiskām tiesībām un tikai sarunās panāks divu valstu risinājums var ilgspējīgi e, rast risinājumu uh, e, palestīniešu uh, e, uh, valstiskumu problēmai un Izraels valstiskumu garantē. Taču Eiropā arī ir vajadzīgs savs plāns, kā nonākt pie šī mērķa. Tas ir aizvien svarīgāk, ņemot vērā uh, ka eh, ASV ir laikam pametusi savu godīga brokera uh, lomu. Paldies, kolēģi Mikser. Tagad vienu minūtu kolēģis Geta. Kā Trumpa kungs ir kļūdījies ar šo plānu. Un eh, miers priekšsādātāja kungs ir jābalsta uz līdztiesīgiem pamatiem. Uh, un nevis tikai uz līdzās pastāvēšanu starp Izrēlu un Palestīnu nebūs ilgstoša miera, ja nebūs šīs te vienlīdzības, un tas nav tas, ko jūs piedāvājat, Trumpa kungs. Tātad mēs uh, jums nesakosim, mēs jūs nepieņemsim, bet mēs turpināsim eh, teikt saviem draugiem Palestīnā un Izrēlā, ka Jeruzalemē jābūt kopīgai eh, divu līdztiesīgu tautu galvaspilsētai. Aklie teiks, ka eh, tas vairs nav iespējams, ka jāņem vērā realitāte, bet kā tad mums. Uh, uh, um, sekot šai utopijai. Paldies, Getes kungam, Madison kungs. Vispirms šī ir ļoti nopietna diskutija. Pēdējā nedēļā par to tiek daudz runāts par šo miera plānu. Pirmkārt, ir svarīgi Eiropas Savienībai saprast, kas ir likums. Tā tad ir Izraels intereses un ir Palestīnas intereses. Un no Palestīnas puses jāatzīst, viņi nesaprot starptautiskā likuma nozīme, ka nevar atbalstīt teroristu organizācijas pret Izrēlu nevar atbalstīt veidu, kā tiek izmantoti bērni, kā uzbrucēji, bumbu nesēji. Palestīna faktiski pārkāp starptautisko likumību. Tas jāatzīst. Otrkārt, daudzi kritiķi pret ASV plānu pastāv, bet cita risinājuma vai cita plāna tuvajiem austrumiem, manuprāt, nav. Paldies Medison kungam! Aukins kundze. Paldies Barel kungam par skaidru nostāju okupācijas jautājumā. Ir mūsu pienākums un tiesības vienalga, ko citi domā, ka okupācija turpinās, pārkāpjot apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijas Jautājums par aneksiju tiks uzturēts. Mēs varbūt arī darbosimies. 2016. gadā Drošības padomi pieņēma rezolūciju 233, kas runāja par iespēju atdalīt abas puses. Mūsu politikai ir jābūt tādai, kas neļauj apmetnes organizēt palestīniešu teritorijā. Mums jānosoda Izraēlas darbības, bet arī jāprasa kompensāciju. Miljoniem cilvēku ir sagrauta dzīve, un šī nauda būtu jāatgūst. Paldies! Paldies, Aukens kundze! Papildu jautājumu es nepieļaušu. Tagad eh, Raisen kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Var būt dažādi viedokļi par miera plānu. Dažādu kritiku mēs varam izteikt, taču nedarīsim to šodien. Jo tas nepalīdzēs miera procesam ne par mazumiņu. Tagad vismaz kaut kas ir uz galda nu tad dosim iespēju šim plānam. Man ir tikai viens aicinājums palestīniešiem. Beidziet aizsargāt teroristus, atzīstiet Izrēlu un sēdieties pie sarunu galda. Es noteikti nodalu sevi no augstā pārstāvja izteikumiem. Jūs tikai kritizējat Ameriku un Izrēlu Un es saprotu, ka jūs nekādas sarunas negribat. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, tas ir nepareizs vēstījums ne šajā laikā. Jūs to uzskatāt par Eiropas Savienības paziņojumu. Ja padomē nav vienprātības, tad nevar runāt par Eiropas vienprātību. Paldies! Paldies, Rausenkungs. Tagad Kizilūreks kungs. Viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāj, kungs, šeit mēs redzam starptautiskās likumības pārkāpumu, palestīniešu interešu pārkāpumu, Īzraēlas apmetņu paplašināšanos. Tas saistās ar 67. gadu, kad palestīniešiem tika atņemta Jerusalema. Tas ir uzbrukums ne tikai palestīniešiem, bet jaunas reģionālās kārtības mēģinājums, kas ir pilnīgi nepieņemams starptautiskai sabiedrībai. Tas ir vēl bīstamāks nekā koloniālisms. Startautiskajās attiecībās Eiropas Savienība ir jāatbalsta divu valstu risinājums 67. gada robežas izrēliešu apmetnes nevar pieļaut šai teritorijā, un palestīniešiem ir jāļauj atgriezties savās mājās. Paldies! Paldies, Kizaliere kungs, tagad uh, Insīra kundze, viena minūte lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, Trumpa ieteikumu saukt par miera plānu nevar, daži to sauc. Tas ir plāns, kā Trumps grib panākt savu atkal ievēlēšanu. Un arī sava drauga Netanjahu atkal ievēlēšana. Tas pārkāp starptautiskos tiesības, aneksē, anektē Austrum Jeruzaleme un faktiski sagrauj divu valstu pastāviešanas iespēju šai laikā, kad ASV nepieļauj starptautisko tiesību īstenošanu, mums ir jācīnās par šīm tiesībām. Palestīniešu tauta un izrēliešu tauta ir pelnījusi savas valstis. Mums ir jāatzīst Palestīna, kā tas ir paredzēts 67. gada robežās. Jautājums ir, ko komisija darīs, lai nodrošinātu, ka starptautiskās tiesības tiek ievērotas? Paldies! Paldies, uh, Incīra kundze! Tagad viena minūte Festa kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, tad, kad es gāju pamatskolā, tad uh, Austrumvācijas teritorija, tātad bijusī Vācijas uh, um, austrumu daļa, tad uh, uh, tur daļa bija Polijas pārvaldībā. Tas bija viens no lielajiem pēckara mēliem, proti, ka karā uh, zaudētās teritorijas uh, kaut kad tiks atgūtas, tikai Bilijs Brāns pārtrauc šo ilūziju. Un līdzīgi mēli uh, valda. Um, saistībā ar gāzu un uh, Jordānas rietumkrastu. Tad, kad tiek uh, vests karš, tad ar to jārēķinās. Divu valstu risinājums no 67. gada ir ANO meli, lielie meli un arī Eiropas Savienības lielie meli. Priekšādātā prezidenta Trumpa uh, miera plāns nav nekādā ziņā ideāls, bet tas vismaz iekustina pilnīgi strupceļā nonākošu situāciju. Uh, Eh, ilgu laiku jau eh, šīs konflikta zonas ir Gazā un Jordāns rietumkrastā. Eh, Šis divu valstu risinājums taču nedarbojas. Paldies! Paldies, Festa kungs! Tagad viena minūte Satūrī kungam lūdzu. Le plan pour le Moyen-Orient. Paldies! Trumpa administrācijas plāns ir solis atpakaļ starptautisko tiesību pārkāpums. Tā nav vienošanās, bet tā faktiski atbalsta Izraels politiku vienpusīgā pieejā, un to tiešām ir jānosoda, kā Borelkungs to darīja. Ņemot vērā notikumus, varam atbalstīt jūsu teikto, jo dalībvalstīm neizdevās panākt vienprātību. Mēs nevaram šādā veidā uztiept savus uzskatus. Mums jāaptur Izrēlas mēģinājumi sagraut tās struktūras, kas ir saņēmušas Eiropas palīdzību. Izraels reālās robežas un atzītās robežas ir atšķirīgas. Beigsim to, beigsim institucionalizēto diskrimināciju panāksim starptautisku miera konferences par tuvajiem austrumiem. Paldies! Paldies, Saturī kungs. Tagad Fajons kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies! Šis tās sauktais miera plāns ir pļauka sejā. Tā ir pļauka starptautiskajām tiesībām, risinājumiem šim ļoti sāpīgajam jautājumam. Miera nebūs. Un tas ir vēl viens solis, veidojot aparteida režīmu. Tāds jau ir pret palestīniešiem. Palestīnieši nesaņems savu valsti. Trumps skaidri nesaprot, ka miera nebūs pirms šis konflikts nav atrisināts. Tāpēc atbalsta jūs mēģinājumos stiprināt starptautiskās tiesības un nostāties pret aneksiju rietumkrastā. Jābeidz produktu imports no nelegālajām apmetnēm saistot šo procesu ar mieru. Paldies, Fajāns kundze. Tagad viena minūte. Huktasārī kundze, lūdzu. President. Priekšsēdētāji kungs, 67. gada robežas vairs nav reālas jo situācija šajā reģionā ir mainījusies pēdējos 50 gados. Amerikāņi ir apsolījuši ieguldīt 50 miljardus palestīniešu valstī, ja šis miera plāns tiek īstenots. Izrēla arī apņemsies necelt jaunas apmetnes nākošajos četros gados. Taču šī vienošanās nodrošinās Izraēlas drošību. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta šis plāns. Šī ir pēdējā iespēja panākt ilgtermiņu mieru pēc daudzām vardarbības desmitgadēm. Ir laiks izbeigt šo bezjēdzīgo garo konfliktu. Mums nevajadzētu iebilst pret šo vienošanos, tāpēc, ka mums nepatīk Trumps. Paldies, Huktas arī kundze. Tagad viena minūte Urtas un kungam lūdzu. Gracias, presidente. Eh, eh. Paldies. Trumpa plāns pārkāpj starptautisko konsensu par šo konfliktu. Tā ir vienpusēja piekāpšanās, ne vienlīdzīgas tiesības, tiek ignorēta starptautiskā likumība un turpināta okupācija un konflikts. Tas ir diktāts, nevis miera plāns. Augstais pārstāvis saka, ka ir jāatgriežas pie starptautiskās likumības, ir nepieciešams veikt divu valstu variantu atdzīvināšanu. Uzskatu, ka dalību valstīm ir jāuztur cerību par šādu risinājumu un nopietni jāmēģina atzīt Palestīnu kā valsti, lai padarītu to iespējamu. Visbeidzot, atšķirības starp 67. gadu un aneksija ir jāuztur spēkā. Paldies! Paldies, Urtas un kungs! Tagad vienu minūte Benifē kundzei lūdzu. E Paldies, priekšsēdētājs. Piekrītu kolēģiem, kuri nosoda Trumpa izteikto priekšlikumu, lai um, atrisinātu Palestīnas un Izraēlas konfliktu. Netanjahu kungs jau vairākus mēnešus ir centies panākt vajadzīgo vairākumu, kaut gan viņš ir uh, iesaistīts korupcijā un pret viņu ir. Uh, Uh, uzsākts vairākas lietas. Um, šis plāns ir pilnīgi nepieņemams. Nekonsultējoties ar palestīniešiem un citiem uh, par Jēruzalemes jautājumu un arī rietumkrastu, tur ir vairāki starptautisko tiesību pārkāpumi, kas ir iekļauts šajā plānā. Es domāju, ka augstais pārstāvis ļoti pareizi prasa divu valstu uh, risinājumu balstoties uz 67. gada robežām. Visādi citādi sekas būs ļoti nopietnas. Es domāju, ka Eiropai šeit ir ļoti nopietna loma spēlējama, ir ļoti svarīgi, lai mēs neklusētu, tad, kad tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Paldies, tagad Pīkulas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Neviens miera plāns nevar būt veiksmīgs, ja visas puses to neatbalst, un tas veids, kā šis plāns tika prezentēts, parāda šo divu valstu vadītāju vājumu, kas to piedāvāja. Mums ir vienpusēja Amerikas politika, visu laiku tiek noraidīts daudzpusīgums, Parīzes nolīgums, attiecības ar kurdiem, Sīrija, Irāna, tie visi ir piemērtam. Tas to parāda. Un tas, kas šeit tiek pasniegts kā liels progress, tas jau tika panākts iepriekš. Jo īpaši satraucoši ir tas, kas ir paredzēts uh, Jordāns rietumkrastam šajā miera plānā. Tas vienkārši parāda, cik milzīgas ir atšķirības starp abām pusēm. Vienpusēji pasākumi ir, uh, ir pēc iespējas jāpārtrauc uh, ir jāsavāc abas puses pie sarunu galda. Mums ir vajadzīgas divas suverēnas valstis, kas var mierīgi eksistēt vienotrai līdzās un jābalstās uz starptautiskajām tiesībām šādā risinājumā. Paldies, Piculs kungs. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Zvēra kungs ir pirmais runātājs. Lūdzu. Mikro. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Pozdravljam. Paldies par to, ka devāt man vārdu. Es atbalstu Trumpa uh, tuvo austrumu plānu, miera plānu, jo tas ir līdzsvarots. Palestīnieši uh, kaut ko saņem, viņi saņem uh, savu valsti, un izrēliešiem savukārt tiek miers un drošība. Valstis, kuras neatbalstīja plānu, kopā ar palestīniešiem to noraidīja, jo palestīniešiem acīm redzot patīk tagadējā situācija. Irāna arī noraidīja šo plānu. Mans jautājums eh, Borela kungam ir sekojošs. Jūs nesen bijāt Irānā. Vai jūs apspriedāt šo plānu ar Irānas iestādēm? Un otrkārt, vai jūs ar viņiem runājāt par cilvēktiesību pārkāpumiem viņu valstī? Un visbeidzot, kāpēc jūs vispār uz turieni devāties, jo tas eh, taču palīdz tikai leģipinēzēt eh, režīmu, kas pārkāp cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Zverakungs. Aizmirsu pateikt, ka mums ir trīsreiz vairāk runātāju nekā paredzēts, un tāpēc lūdzu izdarīt izpratni, izrādīt izpratni, ka nevarēšu dot visiem vārdu. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un es gribētu pateikties augstiem pārstāvim, Borela kungam. Es atbalstu viņa sniegto paziņojumu procedurālā kontekstā, lai e, pārvarētu e, šo te situāciju, kas e, um, pastāv abās pusēs, un jūs jau arī minējāt uh, un daudz runātāji to minēja, ka tur ir daudz problēmu un šis mieru plāns nav īstenojams, bet daži kolēģi ir aizmirsuši, ka pastāv alternatīva, ir Eiropas alternatīva, ļoti detalizēts priekšlikums, ko uh, um, jā, varbūt Trumpa plāns ir de detalizēts, bet ir Eiropas iniciatīva īstenot, organizēt jaunu miera uh, konferenci, līdzīgi kā 91. gadā notika Madridē šāda konference. Mums vajadzētu sākt strādāt, lai radītu nepieciešamos uh, uh apstākļus, lai varētu ieviest Eiropas miera priekšlikumu. Paldies, Ruiz Devesas kungs, un tagad uh, Štefanucas kungs, lūdzu.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 ir bijušas miera sarunas, un pa šiem gadu desmitiem starptautiskā sabiedrība ir uzstājusi, ka jebkuram miera plānam ir jābalstās uz starptautisko likumdošanu. Tam ir jābūt iekļaujošam, tam ir jāpiedāvā divu valstu risinājums, divas valstis, divām tautām, kas var dzīvot uh, mierā un drošībā. Uh, bet eh, bez šāda plāna, tiemžēl, saglabāsies līdzinējā situācija. Gadu desmitiem cilvēki ir cietuši, un tāpēc gribēju eh, uzsvērt Vautmanas kundzes ideju, proti organizēt eh, daudzpusēju konferenci, un tā ir tā iespēja, kur mums vajadzētu virzīt uz priekšu. Paldies! Paldies, Štefanots kungs! Tagad Kemper kungs, lūdzu. Kemper kundze, es atvainojos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šodien uzmanīgi klausījos debatēs. No vienas puses uh, ir eh, Trumpa miera plāna atbalstītāji, no otras puses šī plāna kritiķi. Uh, bet nekas daudz konkrēts netika teikts, un dramatiskā situācija šajā reģionā turpinās. Jebkurš, kurš ir bijis Riežuzalemē, zina, cik situācija ir dramatiska. Tur izauga atkal jauna paudze, kur būs kārtējā zudusī paudze. Es domāju, tā to varam teikt. Jaunieši tiek gatavoti kaujai, cīņai, nevis eh, mierīgai līdzās pastāvēšanai. Augstā pārstāvi kungs, jūs teicāt, ka jums ir bijušas daudzas sarunas ar ASV partneriem. Pasakiet lūdzu, ar kuru tieši jūs runājāt, ar kuriem cilvēkiem un kādi bija šo sarunu secinājumi. Mums ir vajadzīgs konstruktīvs plāns, tas ir nepieciešams nekavējoties. Uh, un jebkurš, kurš eh, izsaka konstruktīvus priekšlikumus, var mums palīdzēt tikt uz priekšu un beidzot varbūt varēsim panākt mieru šajā reģionā. Paldies, Kempas kundze, tagad Bodiks kungs, kundze, es atvainojos. Herra puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotās nācijas vairāk kārt ir konstatējušas, eh, ka apmetņu veidošana okupētās teritorijās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir nelegāla, un tāpēc šis ASV piedāvātais plāns um, nav atbilstošs starptautiskajām tiesībām. Tas arī negarantēs uh, divu valstu risinājumu. Uh, Jā, mēs vēlamies sasniegt mieru šajā reģionā, bet, eh, lai to izdarītu, ir jāpanāk neatkarīga Palestīnas valsts, lai palestīnieši paši varētu lemt par savu likteni. Šis Trumpa risinājums ir vienpusējs, tas atvēl Izrēļiem eh, auglīgās teritorijas, eh, augsnes, un palestīniešiem paliek tikai tuksnesis. Uh, Šis priekšlikums ir eh, vissliktākais eh, miera plāns, kāds jebkad ir piedāvāts šiem reģionam. Es ceru, ka augstais pārstāvis pēc iespējas aktīvāk strādās pie tā, lai drīz panāktu uh, risinājumu un um, atgriešanos pie sorunu galda. Paldies! Un pēdējais brīvā mikrofona procedūrā Nikolau Alavanus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es nosodu ASV pilnīgi nepieņemamo priekšlikumu. Tas eh, vienkārši eh, turpina līdzinējo situāciju, pieļauj turpināt Izraels okupāciju. Tur tiek paredzēts Jeruzalēmi nodot Izrēļiem un eh, leģitimizēt šīs nelegālās apmetnes Eiropas Savienības valdības, tā skaitā Grieķijas valdība ir uh, Eh, tā kā paturējusi eh, distanci pret abām pusēm, ir uzlabotas attiecības ar Izraels valdību, ar militāriem nolīgumiem un ir svarīgi eh, uzsvērt to, cik nepieciešams ir atbalstīt palestīniešus. Ja Asimaku Pulu kundze ir arī Grieķijas valdības uh, ja viņas viedoklis ir arī Grieķijas valdības viedoklis, tad tas ir pilnīgi nepieņēmami. Neaizmirsīsim, ka dažādu dalību valstu parlamenti patiesībā ir atzinuši Palestīnas valsti un ir jāturpina strādāt pie uh, iespējas panākt divu valstu risinājumu balstoties uz 67. gadu robežām. Paldies, līdz ar to um, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un noslēgumā vēlreiz vārds uh, komisaram Borelam Fontēles kungam lūdzu. senora prezidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka šis ir eh, tāds šķeļošs jautājums gan padomē, gan parlamentā. Nav vienprātības par to. Bet es gribētu jums atgādināt, ka es nepaužu savu personīgo viedokli. Mans darbs ir būt padomas augstiem pārstāvim. Un man ir jāpārstāv tas, kas, manuprāt, ir padomas viedoklis. Zvērkungs, es neesmu teicis, nē, ne, es neteicu, ka šis eh, paziņojums ir Eiropas Savienības viedoklis. Es ļoti precīzi teicu, un jums vajadzēja manī klausīties, ka tā kā nebija vienprātības un tas ir arī protokolā, tā kā nebija vienprātības, tad es nevarēju prezentēt uh, eh, padomas vienošanos. Tas bija augstā pārstāvja paziņojums. Uh, pārstāvot ko? Pārstāvot 25 dalībvalstis, kuras uh, apstiprināja paziņojumu. Es ļoti skaidri to teicu, varbūt jūs nedzirdējāt, es atkārtoju. Uh, Tas nebija Eiropas Savienības paziņojums, tā nebija Eiropas Savienības nostāja, tas bija augstā pārstāvja paziņojums, jo padomē nebija vienprātības. Zverakungs, kāpēc es devos uz Irānu? Tāpēc, ka man ir mandāts. Vienbalsīgs mandāts, ko man ir sniegušas padomas dalībvalstis, aicinot mani doties un runāt ar Eh, visiem plašākajā eh, tuvo un vidējo austrumu reģionā, eh, meklējot iespēju, kā mēs, Eiropas Savienība, varētu dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu stabilitāti un panāktu mieru reģionā. Man ir mandāts uh, runāt ar visiem, un tas arī nozīmē visiem. Un es runāju ar Saudarābijas ārlietu ministriju, uh, ministru, es devos uz uh, Jordānu, uh, Jordānijas uh, došos uz Irāku un raudzīšos, ko tad mēs kā eiropieši varam darīt, lai dotu savu ieguldījumu, ja tas ir iespējams, mieram un stabilitātei šajā reģionā. Ne, es tātad sajaucu, tas nebijāt jūs, kurš uh, teica, vai tas bija vai nebija Eiropas Savienības paziņojums. Tas bija eh, kolēģis Berģāns. Es atvainojos, tā bija mana kļūda. Tātad mana atbilde bija Risenberģāna kungam deputātam tātad eh, par Irānu. Uh, un mēs ar Irāņiem runājām par visām lietām, kas viņus satrauc un kas satrauc mūs, bet galvenais nolūks bija um, pajau, paraudzīties, ko mēs varam darīt, lai izglābtu kodolu uh, vienošanos un panāktu stabilitātu mieru reģionā. Mēs uh, nerunājām pārāk uh, gari un plaši par uh, Izraels un Palestīnas jautājumu, jo Irāņi labi apzinās, ka viņiem tur nav daudz teikšanas. Uh, Kempas kundze, ja nemaldos, um, jautāja man, ar ko es runāju ASV. Tie bija visaugstāk stāvošie uh, ierēģi, valsts sekretārs Pompeo, drošības padomnieks O'Brien kungs, Kužner kungs, Kušner kungs, uh, kurš ir plāna autors, un uh, ar Nancy Pelosi es runāju. Un šie eh, pirmie trīs eh, tiešām atbalstīja savu plānu. Nancy Pelosi, kur ir, kā zināt, demokrātu partijas pārstāve, bija ļoti kritiska par šo plānu. Kā jau es eh, teicu, es nepaužu savu viedokli. Nevienam neinteresē, kāds ir mans viedoklis šeit. Es paužu padomas vairākumu viedokli, un padomas vairākums ir atbalstījis paziņojumu, uh, ar kuru mēs raidām signālu, sakot, ka pirmkārt visiem ir jāatturas no jau kādām vienpusējām darbībām, kas nav saskaņā ar starptautisko likumdošanu, kas varētu uh, vēl sāsināt spriedzi un situāciju reģionā. Mēs aicinām nepasludināt uh, Jordānas ielējas aneksiju, un tas varētu notikt, un ja tas notiks, tad uh, variet būt droši, ka tas nenotiks mierpilni. Varbūt uh, dažiem tas nav svarīgi, bet mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs nedrīkstam izraisīt vēl vienu vardarbības vilni Palestīnā. Mēs aicinām palestīniešus saglabāt mieru, nepievērsties vardarbīgām demonstrācijām. Mēs aicinām šo priekšlikumu skatīt kā izejas punktu, un to es ļoti skaidri teicu, ka varbūt, ka tas uh, varētu iekustināt uh, šo situāciju, radīt zināmu dinamiku, kas ļautu mums atkal runāt par kaut kādiem iespējamiem risinājumiem uh, šajā tik ilgstošajā problēmā. Es nenoliedzu, ka šis priekšlikums varētu būt izejas punkts Es saku, ka nedrīkst to skatīt par tādu jau gatavu rezultātu, jo, ja jūs sakāt, nāciet uh, pie sarunu galda, bet tad es uh, jums saku vienu lietu, ja jūs nepiekritīsiet, tad es savu priekšlikumu tik un tā uh, īstenošu, tad tas nav nekāds stimuls vēst sarunas. Uh, jā, nāciet uz sarunām, bet ja jūs nepiekritīsiet, es šo priekšlikumu tik un tā ieviesīšu, vai jūs tās saucat par sarunām, tās jau nav sarunas. Un eh, to mēs esam arī teikuši, un ticiet man, mēs uzaicinājām eh, valsts sekretāru Pompeo ierasties ārlietu padomē, lai izskaidrotu savu priekšlikumu mūsu dalību valstīm. Es zinu, uh, ka ir uh, dažas, kas ir uh, ļoti tuvu šai pozīcijai, citas savukārt ļoti tālas no tās. Un ir skaidrs, ka nebūs uh, e, vienots pozīcijas par to, jo jautājums ir pārāk šķeļoši, bet mums ir jādiskutē un mums ir jāmeklē, ja nevienbalsība, tad vismaz uh, vairākums par kaut kādu pozīciju. Un es nedomāju, ka Eiropas Savienības dalību valstu uh, vairākums uzskata šo priekšlikumu par labu izaisa punktu, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, runāsim ar visām pusēm, eh, lai iekustinātu šo situāciju un atsāktu sarunas. Daži optimisti man teica, kāpēc mēs nevarētu izdarīt kaut ko līdzīgu, kā kādreiz daudzus gadus atpakaļ Madridē, kad bija eh, Madrids un Oslo process Nu, es domāju, ka mums ir jāapņemas eh, darīt kaut ko, mums ir jācenšas kaut ko darīt. Mēs nevaram vienkārši pateikt, tas nav pietiekami labs. Mums ir jācenšas panākt kaut ko, kas darbojas, un tā būs arī daļa no diskusijām, kas mums būs ārlietu padomē nākampirdien. Paldies! Paldies, komisāru Borel Fonteles. Līdz ar to šīs debats ir beigušās. Nākamais darbkārtības jautājums Eiropas komisijas augstā pārstāvja un drošības un ārpolitikā eh, paziņojums par eh, drošības situāciju Sīrijā. Jūs varat pieteikt zilās kartītes jautājumus vai nu tradicionālā veidā vai elektronisku. Un sāksim ar komisijas viceprezidenta un augstā pārstāve eh, Borel Fontelesa kunga paziņojumu. priekšsēžu kungs, godājumie deputāti. Karš Sīrijā turpinās tagad jau devīto gadu. Tā ir vissmagākā humanitārā katastrofa un krīze, kas tagad notiek valsts ziemeļrietumos, bet arī citur ir nedrošība un liels cilvēcīgs ciešanas pagājušās nedēļas svētdienā. Uh, Eh, ANO īpašais iesnieks Petersens eh, eh, sniedza ANO drošības padomē atskaiti par situāciju Sīrijā. Krievijas un Irānas atbalstīts spēki izvērš asm, uh, militāru ofensīvu, neņemot vērā civilu iedzīvotāju in, uh, drošību vai infrastruktūru. Uh, esam zaudējuši samērīgumu. Tā sacīja āno īpašais sūtnis. Mit, mil, uh, Idlibas militārā operācija ir uh, nogalinājusi simtiem civiliedzīvotāju. Ir uzbrukts cieši apdzīvotiem reģioniem, un uh, bēgļi ir uh, arī cietuši no tā, tie ir eh, rupji, nopietni starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi, un par to ir arī kādam jāatbild. Kopš uh, militārās operācijas Idlibā 2019. gada februārī, tātad pirms gada sākās, vairāk kā miljons cilvēku ir bijuši spiesti beigt. Mēs runājam par miljoniem bēgļu vienu gadu laikā. Un ikdienas mm, vēl vairāk sīrieši bēg, rodas jauni bēgļi, eh, jauns bēgļu vilnis iespējams tuvojas. Mēs esam arī piedzīvojuši sadursmes starp uh, Sīrijas režīmu un Turcijas spēkiem. Uh, un arī Krievu militāristi un uh, iejaucas, tas varētu izraisīt arī plašāku reģionālu konfliktu. Um, pamieram starp Ankaru un Mos Maskavu e, ir jātiek piemērotam. Tāda ir situācija. Un tagad ļaujiet man sacīt. Pēc gandrīz desmit gadiem vardarbības, Sīrijas tautas ciešanas, uh, E, ko tai sagādā šis režīms, ir jābeidz. Par daudz jau ir miruši, un dzīvajiem arī ir e, vājas nākotnes izredzes. Sīrijā un šajā reģionā nevaram atļauties vēl vairāk reģionālu nestabilitātu un jaunu migrantu krīzi. Mums ir, mēs nevaram pieļaut uh, jaunas teroristu organizācijas pieaug, stākšanu spēkā uz Eiropas sliekšņa. Eiropā ir jānodrošina, ka e, valsts atgriežas pie starptautiskās kārtības, tajā skaitā arī ANO drošības padomas lēmumi ir jāņem vērā. Es zinu, to mēs turpinām atkārtot, un tas ir arī jāturpina atkārtot. Sīrijas režīma militāri iegūni nesenie nedod papildu drošību, taisn otrādi Sīrijas režīms Sīrijai nedos mieru un stabilitāti ja tas turpinās sekot militārai loģikai un apspiest savu tautu. Ekonomiskā situācija strauji pasliktināsnās, un to pasliktina bankas krīze Libānā. Režīmam ir jāmaina savu uzvedību. Eiropas parlamenta deputāti. Jau no paša sākuma esam sacījuši, ka tikai iekļaujoša, iekļaujoša politisks risinājums, kas saskan Eh, ANO drošības padoms eh, re, rezolūcija 2245 ļaus eh, iedibināt mieru un stabilitāti reģionā. Eiropas Sanība turpinās atbalstīt ANO īpašā sūtņa Petersena pūliņus ar mieru un drošības konferenci Ženēvā. Ir visā valstī jābūt pamieram un um, arī uh, Karga uztekņi arī atbrīvo. Atcerēsimies, Eiropas Savienība ir un paliek lielākais humanitārais uh, humanitāra atbalsts sniedzējs uh, Sīrijas tautai un arī kaimiņu valstīm. Mēs atbilst, atbalstām vienkāršo civiliedzīvotāju uh, izdzīvošanas spēju, lai saglabātu šīs valsts sociālo satvaru. Esam pārliecināti, ka šis atbalsts ir fundamentāls investīcija, nevis tēriņš Sīrijas un reģionu nākotnē, kas ir daļa no mūsu nākotnes. Esam partneri globālajā koalīcijā un uh, veicam kā tādi stabilizācijas projekts Sīrijas e, ziemeļa austrumos. Esam gatavi darīt vairāk mūsu e, sakano līniju ietveros nevar būt normalizācijas ar režīmu. Nedrīkstam riskēt ar savu finansējumu